Good afternoon, colleagues. Sveiki, kolēģi! Sāksim sēdi. Pirmkārt, vai jūs varat pieņemt eh, darba kārtības projektu? Jā, liels paldies! Tādā gadījumā nākamais ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika šī gada 10. un 11. oktobrī. Tad protokols ir apstiprināts. Lās paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir baltā grāmata par ceļvedus uz Eiropas vienoto transporta telpu, un šeit referents ir Roša kungs. Jā, liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu vispirms pateikties visiem saviem kolēģiem, it īpaši referentiem, kas man ļoti palīdzēja cenšoties nonākt pie kompromisiem. Kā redzēsiet, manā atzinumā. Tāpat es gribu pateikties saviem asistentiem un sekretariātam, jo viņi ir paveikuši ļoti labu darbu bija 413 grozījumi iesniegti, un mums ir tēt izdevies eh, tos eh, saīsināt līdz 22 kompromisiem. 288 grozījumi at, ir atspogļoti šajos 22 kompromisos, kas, manuprāt, norāda, ka mums tiešām izdevās veiksmīgi ar visiem sadarboties un ceru, ka tas nozīmē, ka mums izdosies izstrādāt uh, īsu nostāju par šo balto grāmatu, un mēs skaidri nospraudīsim mūsu politiskās prioritātes. Domāju, ne nu jau ir eh, gana teikts par saturu, līdz ar to par to vairāk tētu nerunāšu, bet runāt par procedūru. Arī esam norādījuši, ka tiem, kas atbalsta kompromisus, Tas, ka tiks atspogļots rezultātos, un ir vēl daži jautājumi, kuri būs tālāk jāapspriež. Līdz ar to mūsu atsnums un rītdienas balsojums būs atkarīgs no pēdējām diskusijām. Pirmais eh, jautājums ir par ostu pakalpojumiem. Komisijai nešķiet, ka mums vajadzētu par tiem runāt. Turpretim daži kolēģi uzskata, ka tas, kas parādījās komisijas dokumentā agrāk, eh, vienotā dokumentā, ka tam tagad vajadzētu parādīties eh, trīs vai četros jaunos dokumentos. Citi kolēģi savukārt uzskata, ka mums vajag vēl tālāk apspriest šo jautājumu. Līdz ar to nepastāv vienprātības. Pat atsevišķās uh, frakcijās par šo jautājumu. Šī iemesla dēļ es piedāvāju um, savu priekšlikumu, jo komisija um, solīja pēc diviem gadiem izstrādāt likumdošanas priekšlikumu. Bet mans priekšlikums ir 12. gadā uh, pieprasīt, lai uh, komisija mūs konkrēti informē par to, ko plāno attiecībā uz ko, ostu pakalpojumiem. Domāju, ka tādā gadījumā rastos lielski iespēja to arī apspriest šeit. Līdz tam Arvien vairāk cilvēku ekonomistu aprindās uzskata, ka būtu svarīgi uzzināt, e, kāda ir komisijas nostāja un kā tā būs nākotnē. Nevis attiecībā uz to, kādā e, virzienā e, dosimies tālāk, bet kas notiks 12. gadā. Līdz ar to domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt dažādu frakciju viedokli par šo priekšlikumu. Galvenā doma nav veicināt liberalizāciju vai to kavēt. Uh, nē, mēs vienkārši gribam noskaidrot esošo situāciju. Nu, lūk, tas ir par tā saucamo 26. kompromisu. Savukārt par 23. kompromisu par Eiropas mobīlo sistēmu. Te, domāju, mums vajadzētu nedaudz konkretizēt šo jautājumu līdz nākamajai plenārsēdēji, jo Šeit piedāvātā procedūra nav īsti atkarīga no komisijas. Es domāju, ka pagaidām tas ir svarīgākais risināmais jautājums. Par 25. kompromisu. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz faktu, ka runājot par kabotāžu, esam ņēmuši vērā To, ko lēmām šai komitejā un plenārsēdē par kabotāžu, tas ir, ka kabotāžu vajadzētu atvērt pēc tam, kad sociālie un citi aspekti ir tikuši ņemt vērā un atrisināti. Tas ir priekšnosacījums, lai varētu doties tālāk. Šai komitejā Mūsu komitejā jau esam noturējuši ļoti interesantas diskusijas, iesaistoties manam priekškājējam un uh, agrākiem priekšsēdētājiem uh, risinot jautājumu par to, kā panākt harmonizēts risinājumu šai jomā. Un tāpēc es gribu vēlreiz uzsvērt, kā kabotāžas uh, atkārtot izskatīšana ir saistīta ar šiem priekšnosacījumiem. Mums jāpārliecinās, ka nav nekādu pārpratumu vai nepareizas interpretācijas par šo jautājumu. Par uh, efektīvu uh, savietojamību vai sadarbspēju. Mēs jau to apspriedām ar kompromisiem un Tas ir jautājums arī par dalību valstu un reģionu kompetenci. Tiem ir jāizanalizē pašiem sava situācija attiecībā uz uh, šo modālo, modālajām atšķirībām un jāpadomā, kā uh, valsts un reģioni var virzīties uh, pretim labākai šādai sadarbspējai. Um, to plaši atbalsta devītais un arī piektais kompromiss. Tas nozīmē, ka ar nākamo kompromisu, desmito eh, kompromisu par Connecting Europe Facility, te par Eiropas Savienošanas eh, mehānismu. Um, šī eh, atsauce parādās desmitajā kompromisā un arī runājot par projektu obligācijām. Komisija runā par projektu obligācijām, nevis eiro obligācijām šajā konkrētajā kontekstā. Tāpēc, ja mēs to atbalstām, domāju, ka mums arī vajadzētu runāt par projektu obligācijām, un nu, tas bija arī galvenā šeit apspriestā tēma. Lūk, tie ir uh, galvenie komentāri, uh, jums ir arī balsojuma saraksts. Uh, pieejams, un es ceru, ka par šo jautājumu, par balto grāmatu kopumā, mēs eh, varēsim panākt eh, plašu vairākumu. Un nobeigumā es gribētu pateikties kolēģiem. Neatkārtošu eh, jau visu to, kas parādās preambulā, bet mēs gribam šeit iestrādāt vispārīgas noteikumus, nevis detalizētus nosacījumus. Un visbeidzot vēl attiecībā uz dažiem jautājumiem mēs eh, gaidām, kāds būs komisijas priekšlikums un pagaidām vēl nenorādām, kāda ir mūsu nostāja tajos. Runājot par laika eh, grafiku, kas šobrīd piedāvāts arī mums, tas šķiet pieņemams un realistisks. Nu, varbūt kā komisija cer darboties ātrāk, kāds ir realistisks, bet visbeidzot, eh, nevis mēģinot grozīt kompromisus, bet vienkārši ēģējot uz kolēģi jautājumu, kas izskanēja koordinatoru sanāksmē tautas partijā, un tas attiec uz diviem mm, aspektiem, uz diviem jautājumiem kas saistīta ar diskusijām par pārstrādāto redakciju, kas eh, tika vēl atlikt. Es ceru, ka šodien pie tā vēlreiz atgriezties nevajadzēs. Vēl ir jautājums par tirgiem 12. gadā un par atsaistīšanu. Mūsu kompromisā Norādam, ka ceram, ka komisija 12. gadā izstrādās priekšlikumu, bet eh, tas eh, nav attiecināts uz jautājumu par tirgu atvēršanu. Pastāv liela iespēja, ka eh, daudz partijas kolēģi gribētu te iekļaut vēl arī otru aspektu. Tam nevajadzētu kļūt par procesuālu jautājumu. Bet Tas varētu būt neliels papildinājums, jo pamatā tas sakrīt ar mūsu iepriekš teikto par pārstrādāto redakciju. Līdz ar to es labprāt dzirdētu ko komentārus no jūsu puses un vēlreiz liels paldies par konstruktīvo uh, darbu jums strādājot ar mani pie kompromisiem. Liels paldies, Groša kungs! Uh, lūdzu, sociālists un demokrāts Alkadroja kungs. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, pirmkārt es gribētu atvainoties uh, eh, Lovena kolēģi vārdā, kas nevarēja šodien ierasties. Bet manas grupas vārdā es gribu arī pateikties eh, referentam par ieguldīto darbu. Un paldies arī viņām par to, cik atvērts viņš bija sadarbībai ar mums un citām frakcijām, lai nonāktu pie labiem kompromisiem. Mēs joprojām Eh, turpinājām izteikt ieteikums līdz pat pagājušai nedēļai, eh, un Graškungs ir arī ņēmis vērā mūsu ieteikumus eh, ļoti lielā mērā, un par to paldies viņam. Grib tikai paturpināt par pēdējo jautājumu par dzelzceļu liberalizāciju. Mans ieteikums būtu jums izmantot formulējumu tēt uzlabotajā eh, teksta redakcijā teikt nevis liberalizācija, bet ņemot vērā universālus pakalpojumus eh, un eh, pārņemt tātad agrāk izmantoto teksta redakciju. Es domāju, tas atrisinātu problēmas. Un vēl daži komentāri par dažiem no kompromisiem. Mēs piekrītam jūs teikt par 300 km slieksni, ko piedāvā komisija. Komisijas priekšlikums eh, kopumā ņemot ir ļoti labs, jo viņi grib eh, lielu tirgus daļu atvēlēt celsceļu eh, pārvadājumiem ilgos attālumos, bet attiecībā uz īsākiem pārvadājumiem vēl daudz attīstības var tikt panākt dalību valstīs, tā kā es pilnībā piekrītu jūs teiktiem par to. Nākamais e, manai grupai šķiet nedaudz e, vēl apskatāms jautājums, ko jūs šeit atspogļoši. Mēs priecājamies, ka 22. kompromisā jūs norādāt, e, ka attiecībā uz izmaiņām, attiecībā uz transporta līdzekļu izmēriem ka e, vajadzētu pieprasīt zemāku izmešu e, līmeni un stiprināt e, transporta drošību. Tā kā šeit es domāju, ka tā ir, tas ir obligāti jāņem vērā. Nākamais. Diemžēl mēs nevaram atbalstīt 23. kompromisu. Ne jau, ka tas būtu kas revolucionārs, bet mums kā uh, grupai uh, gribētos izsūtīt politisku signālu, ka mēs neatbalstām tos par ostu pakalpojumiem. Jūs jau zināt, ka manā grupā nav īpaši lielā entuziasma vai vēlēšanās atkal atvērt jautājumu par eh, ostu pakalpojumiem. Protams, komitejas eh, rokās ir lem par to, vai eh, noturēt tālākas diskusijas, vai lūk, lai komisija veic pētījums par to, vai turpināt diskusijas ar iesaistītiem pusēm, bet mēs gribam ja tiek pieprasīts komisijai pie tā turpināt strādāt, mēs to nevaram atbalstīt. Mēs priecājamies tomēr, ka jūs runājat par projektu obligācijām, uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgs jauns elements. Savukārt par 18. kompromisu par pasažieru tiesībām ir svarīgi arī to uzsvērt, ka it īpaši gaisa transportā un, iespējams, nākotnē arī uh, citos transporta veidos jāņem vērā, kā uh, eh, papildus izmaksas uh, tiek uzliktas pasažieriem Un e, tas jāplūko Eiropas e, līmenī, un mēs šādu izmaiņu atbalstām simtprocentīgi. Par 24. grozījumu par uh, ceļu transportu mēs atbalstām pēdējo redakciju, kurā ir runāts par nepieciešamību ies, eh, izstrād, izmainīt eh, likumdošanas ietvaru attiecībā uz braukšanas un atpūtas laikiem un eh, normu atbilstošu ievērošanu. Esam iepazinušies ar pagājušajā gadu veiktajiem pētījumiem, kas norāda lielas izmaiņas uzliktajos sodos un veidos, kā šīs regulas tiek īstenotas, tā kā mēs gribētu lielāku harmonizāciju Eiropas Savienības līmenī. Ja raugāmies uz eh, darba apstākļiem transporta jomā, protams, ka te ir jāuzlabo eh, sociālais aspekts un eh, darbinieku darba apstākļi. Nu, lūk, tas viss no manas puses. Kopumā mēs ļoti veiksmīgi sadarbojāmies ar referentu, esam apmierināti ar paveikto darbu un uzskatu, ka atzinums nosūtīs ļoti labu signālu no Eiropas parlamenta par to, ko mēs gribam, lai komisija nākamajos daros, gados vairāk dara. Paldies! Paldies, Maisters kundze, Alde vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, arī savas grupas vārdā es pateicos uh, Uh, referentam viņš šajā jomā jau ļoti ilgu laiku darbojas, un viņam arī ir diplomātiskās spējas. Uh, Mēs, eh, protams, ka eh, diskutējām par grozījumiem, par versijām. Viena gribēja socializēt šo ziņojumu, cita liberalizēt, cita vēlējās vēl kaut ko atbilstoši savas politiskās grupas eh, politiskajām nostādnēm, bet Metju labi izdevās lielos vilcienos atrast kopsaucējus un neatkārtošu to, ko Groša kungs vai Kadravī kungs jau ir atkārtojis. Uh, jo kopumā mēs piekrītam kompromisiem, izņemot vienu, bet es pie tā vēl nonākšu. Un uh, man uh, labi šķiet arī, ka šie 300 km uh, nebūtu pieminēti, taču tie ir pieminēti. Un uh, runājot arī par īsākiem ceļa posmiem, uh, vajadzētu padomāt par uh, ekoloģiskākiem variantiem, kā piemēram sliedēm uh, vai ūdens ceļiem. Uh, Un, eh, ja runājot par eh, energotaupības pasākumiem, arī mūsu grupa ir tajos ieinteresēta un eh, nevēlas padarīt situāciju bīstamāku. Jā, es gribētu pieminēt trīs konkrētākas lietas. Mm, pirmkārt, 153. grozījumu, kas ir 8. lapusē, Mm, šķiet, ka te ir eh, tulkojuma kļūda. Mēs esam salīdzinājuši franču, vācu un angļu versiju. Un angļu versija šajā gadījumā ir labi uzrakstīta. Eh, un eh, grozījuma autori vēlējās to padarīt tādus vēl spēcīgāk, bet, diemžēl, tas nav veiksmīgi atspoguļots tulkojumā. Ja tulkojums būtu bijis veiksmīgāks, tad referents noteikti piekristu. Šķiet, ka te ir eh, tiešām problēma ar tulkošanu, un eh, žēl, ka tā ir noticis. Tālāk desmitā lapuse Trimozes kungs. Varētu būt, ka šo grozījumu vēl atsauks, jo Trimozes kungs pats šeit nav varēja būt, bet uh, par šo 199. vēl nav viss skaidrs. Tad 11. Eh, lapuse. Es. Eh, jā, domāju, ka te ir runa par 8. un 10. lapus balsošanas sarakstā. Un 11. Eh, lapuse ir 124. grozījums no Grīsbahas kundzes, te arī ir pārpratums, viņa vēlējās svītrot to, ka uh, Eiropa ir īpašā situācijā pētniecībai un inovācijām, taču viņa uh, vēlējās uh, aizstāt tekstu, nevis svītrot tekstu, un te atkal ir uh, kļūda tulkojumā, taču šoreiz tā nav tik smaga. Un visu beidzot 26. B kompromiss Eh, pēdējo nedēļu mēs ko apspriedāmies par to ēnu referentu sanāksmē un esam eh, panākuši tādu dalītu kompromisu. Un mūsu grupā šodien par to tika runāts. Eh, visi deputāti gan nebija klāt, bet manā grupā bija atšķirīgi viedokļi. Es to sacīju arī Groša kungam. Es zinu pat personīgi, ka Draikungs un Jālavas kundze jūtas par to, ka arī Vācijā Fleckensteina kungs ir eh, izteicis par šo jautājumu. Eh, ir bailes, ka situācija var pasliktināties vēl vairāk, tāpēc man eh, ir jānogaida līdz ALDE balsojumam. Iespējams, ka šis kompromiss tiks svītrots, un ja nē, tad tas būs kompromiss ar balsojumu pa daļām. Paldies! Mr. Bradbourne, for these... Paldies, Brotman kungs, lūdzu no ECR. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es arī varētu piebilst mm, dažus vārdus no manas puses. Paldies eh, Metju Grošam pie šī eh, dosjē un paldies par to, kā viņš ar mums sadarbojās, cenšoties strādāt pie kompromisiem. Un kā jūs redzat, eh, pēc kompromisu skaita mums bija plašas diskusijas, izskatījām ļoti dažādas jautājumus tajos, un eh, tā vietā, lai ieslīgtu tā detalizētā analīzē par katru kompromisu un lai skaidrot, vai mana grupa tos atbalsta vai nē, es gribētu koncentrēties uz vispārīgākām tēmām, kuras, domāju, būtu uh, labi paskaidrot mūsu nostāju attiecībā uz to, kas ir mūsu atspriekšā. Pamatā es domāju, ka jūs varat uh, te saskatīt trīs galvenās tēmas. Pirmkārt, mēs esam pret jebkādiem priekšlikumiem un arī jebkādiem kompromisiem, kas piedāvātu lielāku regulāciju eh, eh, uzņēmiem un tra transporta sektorā. Esam pret arī eh, pret jebko, kas padarītu Eiropas Savienību mazāk konkurētspējīgu attiecībā uz konkurenci ar pārējiem spēlētajiem pasaules mērogā. Un ir vairāki kompromisi, kas šķiet iet tādā virsienā, tāpēc mēs tos nevaram atbalstīt. Otrs princips. Uh, Eh, pret, arī pret ko vēl mēs esam kompromisu kontekstā un arī pret jebkādiem grozījumiem, kas runā par eh, finansēm palielināšanu. Nu, es domāju, priekšstādātāji kungs, jums nav nekāds pārsteigums. Mūsu nostāja tāda, ka mēs neatbalstām nekādu budžeta palielināšanu, vai tas būtu transporta vai jebkāds cits um, budžets Eiropas Savienības um, līmenī bet šķiet, ka tieši par to pagājušo nedēļu vienojāmies 12. gadam. Es nevaru atbalstīt neko, kur eh, tiek paredzēts lielāks finansējums. Un vienā eh, kompromisā ir runāts par realistiskāku um, eh, finansējumu. Nu, varbūt tas var palīdzēt jums sabalansēt prioritātes, runājot par esošā budžeta detaļām, bet, nu, tas būtu pieņemami. Bet tur, kur ir prasīts budžeta palielinājums, to mēs nevaram atbalstīt. Vēl viena uh, svarīga mūsu nostāja runājot par kompromisiem ir, kad mēs izskatām jomas vai darbības, kuras es kopumā es runātu par subsidiariem jautājumiem, un te es, protams, runāju par pilsētu transportu un tam līdzīgi. Uh, Te mēs, mums ir grūti atbalstīt jau kāds grozījums, kas tieši atbalsta Eiropas Savienības iejaukšanos jotās, eh, kurās eh, vismaz noteikti apvienotajā karalistē un arī citās valstīs ir atstāts pašvaldību rokās. Un vēl trīs konkrētākie uh, aspekti. Uh, mēs uh, atbalstām eh, lielāku liberalizāciju par uh, ostu pakalpojumiem atbalstu Maisneras kundas viedokli, ka mēs negribam uh, to vairāk izskatīt. Un par uh, šo uh, dalīto kompromisu es domāju, ka būtu vērts uh, dzirdēt no komisijas uh, viņu priekšlikumu skaidrojumu. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, uh, runājot par 300 kilometriem. Uh, kā nosprosto slieksni, es priecājos, ka Groša kungs ir lēmis, e, ka šeit vajag runāt e, par konkrētu e, ciparu. Nu, es, es domāju, ka tas nav laba doma, jo katrā dalība valstī situācija ir atšķirīga, mums nevajadzētu visiem piemērot vienu risinājumu. Uh, un nospraust vienu konkrētu attālumu. Mēs nākam no dažādām valstīs, mums ir e, ļoti atšķirīgas transporta sistēmas un transporta problēmas, un mums nevajadzētu te, e, nebūt saprātīgi runāt par vie, visiem vienu konkrētu attālumu. Paldies! Paldies, e, zaļo grupas vārdā Krāmerkungs. Jā, es vēlējos eh, arī pirmām kārtām no sirds pateikties Groša kungam par sadarbību un par gatavību rast tādu plašu visaptarošu kompromisu. Tā tas vienmēr ir bijis, un te nav runa tikai par to, ka viņš panāk vairākumu saviem priekšlikumiem, bet viņš panāk iespējami plašu vairākumu, jo mums jau tāpat ir stress par saskaņošanu ar padomu un komisiju, un līdz ar to labākā pozīcija, kas, man var būt, kas mums var būt, ir plašs vairākums, un viņš ar šo uzdevumu ir ticis lieliski galā. Un, protams, ka zaļajiem ne viss patīk, jo Groša kungs uh, ir bijis tas konservatīvs, un mums ir uh, tas joprojām jāpārdomā kopīgi. Un ir pāris jautājumi, kuries mēs nevarējām vienoties. Uh, šis jautājums par lielajām kravas automašīnām. Uh, nu, tajā mēs uh, nekādā veidā nevarējām būt viensprātis, jo uh, Šobrīd Eiropā šie eh, transporta līdzekļi ir atļauti, bet tas samazina dzelzceļa satiksmi, dzelzceļa satiksmes intensitāti, un kad klimata pārmaiņas, mm, ja jūs vēlaties apturēt klimata pārmaiņas, uh, Eh, tad, eh, nu, es nevaru pavērt durvis šiem, šiem lielajiem kravas automobīļiem un samazināt dzelzceļa satiksmi. Otrakārt, Mēs vēlētos, lai būtu pienācīgi atrunāt arī finanšu jautājumi, jo ir dzirdētas diskusijas par eh, subsidiaritāti, par valstu līdzekļu mobilitāti, bet komisija ir norādījusi, ka tā vēlas investēt uh, Eh, pareizajās jomās, 20% eh, naudas eh, šosei transportā, 40% dzelzceļa transportā un pārējo kājām gāja infrastruktūrā, bet, diemžēl, tas nav izdevies. Un ir konkrēti skaitļi joprojām attiecībā uz ostām 15% visu līdzekļu. Nu, es nezinu, varbūt, ka man ir jābūt Nīderlandietim, lai saprastu šādu situāciju, bet uh, mums katrā ziņā šis grozījums nav pieņemams. Kāpēc? Šāda pieeja ir izvēlēta tikai šeit. Kāpēc, kāpēc tikai ostu gadījumā? To es nesaprotu. Un uh, konkrēts uh, cipars ir norādīts arī uh, stāvlaukumiem preču pārvedāšanai, un šim finansējumam ir eh, jāpieaug. Nu, es varētu saprast, eh, ka būtu jābūvē jauni dzelzceļi, kā piemēram Polijā, Vācijā, un mm, tiktu norādīti skaitļi, bet eh, šeit atkal ir konkrēti skaitļi par pārvadājumiem pa zemes ceļiem, un uh, Vācijā man nāk prātā Hānovera, Hamburga, Brēmene un citas uh, vietas, bet uh, es nesaprotu šo skaitļu sadalījumu šeit. Tālāk, uh, runājot par šo 300 km jautājumu, mums jāatceras vēsture ar Baltajām grāmatām. Sākotnēji mēs mēģinājām šo satiksmi pārvirzīt uz sliedēm, un kad mums tas neizdevās, mēs sākām runāt par komodalitāti. Jā, tad, tad eh, tika ieviests jauns termins, par kur man joprojām īsti nav jausmas, ko tas nozīmē, bet šis 300 eh, km koncepts eh, tika svītrots. Un iespējams, ka mums vajadzētu atgriezties pie apspriestajām idejām. Un tālāk eiro velotīkli, kas ir daļa no Transeiropas uh, transporta tīkla. Mēs varbūt atceramies, eh, jā, es, es nevaru piekrist eh, Krāmer kungam, viņš ir par eh, sliežu transportu, es esmu par autotransportu, bet viņš cīnījās par šo velotransportu. Un uh, mēs joprojām paliekam pie savu priekšlikumu un mēģināsim rast vairākumu. Jā, Dānija arī te ir aktīva, bet visu beidzot Runājot par daudziem kompromisiem, trim līdz četriem eh, mēs visi par tiem eh, mēģinājām vienoties, un man tas liekas labs panākums, bet eh, par vienu es esmu īpaši pateicīgs, Meķio, proti par šo trokšņu samazināšanu, kas nekad agrāk skaidri netika pieminēta, vienmēr tika runāts par emisiju samazināšanu, bet tagad beidzot vienā rindkopā ir skaidri pieminēta trokšņa samazināšana, Bet, ja mēs šo jauno problēmu neatrisināsim, tad dzelzceļam nav nākotnes, un tad mēs eh, nekādā veidā netiksim galā ar klimatu pārmaiņām. Un tāpēc es pateicos referentam un citiem, kas rūpējās par to, ka šis eh, trokšņa samazināšanas jēdziens atkal ir parādījās. Agrāk parlamentā mēs bijām vieni paši ar iestāšanos par šo jēdzienu, bet nu patās eh, tam ir rasts vairākuma atbalsts. Paldies! Grācija. Kančenkungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies Groša kungam par milzīgo darbu, ko viņš ir ieguldījis. Es domāju, ka viņa paveiktais ir ļoti būtisks. Eh, tas bija liels darbs un viņam izdevās eh, eh, visu apkopot ļoti pienācīgi. Uh, Man ir pāris kompromisu, komentāri. Pirmkārt, par desmito kompromisu, kur ir runa par projekta obligācijām. Ir eh, daudz atšķirīgas interpretācijas šim eh, terminam. Un eh, iespējams, ka tulkojumi varētu būt mulsinoši un varētu nebūt skaidrs, par ko te ir runa projektos, ar ko iepazīstināja komisija, eh, attiecībā uz šīm projektu obligācijām ir ierobežojumi garantiju sistēmai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzstāt un nodrošināt, lai eh, tiktu veikti pasākumi, kas pārsniedz šo garantiju līmeni, eh, kaut kā tādu virzienā, kas būtu tuvāks obligāciju jēdzienam, kas ietekmētu aktivitātes atsevišķu projektu finansēšanu, kad eh, tā nenotiek pēc eh, sākotnējiem rezultatīvitātes aprēķiniem. Sākotnēji mums vajadzētu pieturēties pie 50 miljardiem eiro, kas ir paredzēta Eiropas Savienības instrumentos, un eh, ar laiku mēģināt paplašināt šīs robežas. Uh, jo ne jau visas darbības attiecībā uz infrastruktūru ir ilgtspējīgas rezultatīvitātes ziņā. Tālāk es vēlos izteikties par 28. kompromisu, ko jau pieminēja Groša kungs un Kadrāvī kungs. Manuprāt, te mums vajadzētu mēģināt eh, saskaņot eh, to, par ko tika nesen balsots, attiecībā uz dzelzceļu eh, ziņojumu, tad komisijas apņemšanos par atvienošanu šajā jomā. Es domāju, ka kaut ko līdzīgu vajadzētu darīt ar liberalizāciju. Mēs jau agrāk izmantojām formulas, un mums vajadzētu atgriezties pie tā, ko mēs esam lēmuši, lai skatītos, ka rezultāts ir konsekvents. Paldies! Priekšsēdētājs Eksenders kundze. Paldies Groša kungam un visiem ēnu referentiem par lielisko darbu, ko viņi ir paveikuši ar šiem daudzajiem grozījumiem. Beig beigās mēs esam nonākuši pie versijas, kas ir daudz vieglāk lasāma, bet es vēlos norādīt uz dažām problēmām. Ceturtajā kompromisā Groša kungs mēģināja apvienot daudzas lietas, bet izlaida manu grozījumu numur 60, kas, manuprāt, bija diezgan steidzams. Tajā es pievērsos vajadzībai uh, pievērsties lieliem infrastruktūras projektiem. Uh, es norādīju, ka trūkst vajadzīgās informācijas un konsultāciju uh, To, par to liecina, piemēram, Vācijas situācija nesen ar pretrunīgo Študgārdu projektu. Es domāju, ka mums vajadzētu sekmēt uh, komunikāciju un konsultāciju stratēģijas ar iedzīvotājiem, konstruktīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem. Tas ir tas, par ko komisijai vajadzētu iestāties. Es domāju, ka infrastruktūras projektiem tas nāktu tikai par labu. Un es aicinātu Grošu kungu padomāt par to devītajā kompromisā. Viņš runā par loģistiku. Komisija ir izveidojusi pastāvīgu diskusiju fórumu par šo jautājumu, bet es domāju, ka mums ir vajadzīga konsekvence šajā jomā. Viss, kas ir saistīts ar loģistiku, ar eh, inteliģentiem veidiem, kā integrēt transporta ķēdes, būtu pieminams šajā kontekstā, un es domāju, ka būtu jauki, ja tas būtu iekļēms devītajā kompromisā koncentrētākā veidā. Tālāk Mēs esam atgriezušies pie uh, status quo, par ko mēs uh, runājām pēdējā Baltās grāmatas pārskatīšanā. Es domāju, būtu jauki, ja parlaments uh, pieņemtu spēcīgāku nostāju attiecībā uz šo agrāko kompromisu. Es domāju, ka mums vajadzētu palikt pie jau agrāk nolemtā. Mr. Fleckenstein. Fleckenstein kungs. Jā, Herr Vorsitzender. Herr... Priekšsēdētāji, Groša kungs, arī es pateicos jums par šo lielisko ziņojumu. Es vēlos uzsvērt eh, dažus aspektus. Man bija svarīgi uh, ilgtermiņa mērķi transporta jomā. Bet eh, svarīgi ir arī tas, lai mēs īsākā termiņā pārskatītu mūsu mērķu sasniegšanu. Šis noteikums eh, use it or lose it, izmantojiet to vai zaudējiet, es labprāt redzētu, kā tas tiks pielietots nākotnē. Uh, Tāpat es labprāt pievērstos eh, šiem robežu efektiem, par ko eh, tika diskutēts jau agrāk. Mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību Eiropas Savienības ārējām robežām, mm, kas ir ļoti svarīgas eh, vienotajam tirgumam. Tāpat trešais punkts, kur mums ir jāgaida vairāk no komisijas nekā tā ir ierosinājusi, būtu drošība Mums ir vajadzīgs vienots Eiropas uh, drošības koncepts, jo par šo ielāpiem klāto deķi, kas ir šobrīd, mēs esam runājuši jau gana. Tālāk es esmu ļoti pateicīgs mūsu ēnu referentei par to, ka ir uzsvērti sociālie komponenti transporta jomā, un trešajā kompromisā šie aspekti ir arī atrodami. Tāpat arī es vēlos uzsvērt, cik svarīgs ir sociālais nodrošinājums transporta jomā, cik svarīgi ir, lai tas būtu pietiekams, un kamēr nekā tāda nav, eh, nevar notikt arī nekāda transporta pakalpojuma liberalizācija. Tas ir ļoti svarīgs punkts, manuprāt. Un visu beidzot, eh, jau kad Ravīkungs pieminēja, ka mēs nevaram piekrist 20 eh, 6b grozījumam, jo mēs nevaram, mums nevajag šo papildu liberalizāciju ostu pakalpojumiem. Pirmām kārtām mums ir vajadzīgi sociālie standarti, un tikai tad tam visam ir jēga. Mēs varam ieteikt komisijai nepievērsties jau trešo reizi vieniem un tiem pašiem risinājumiem, kas nav izrādījušies efektīvi. Paldies! Paldies, tikau kundze! Paldies! Es arī vēlos pateikties Groša kungam un Zahalovas kundzei par lielisko sadarbību, un man ir arī lūgums. Es domāju, ka grozījumi 119 un 123 nav iekļauti 8. kompromisā, tāpēc es ierosinu balsot pa daļām par šo uh, kompromisu. 119. grozījums atspoguļo atšķirību transporta infrastruktūras attīstībā vecajās un jaunajās dalību valstīs, un 123. grozījums eh, tajā ir atspoguļots nepietiekamais uh, transporta potenciāls Donavas un Melnās jūras reģionā. Tāpēc es aicinu uh, uz atsevišķu balsojumu, jo šie grozījumi nav atspoguļoti astotajā kompromisā. Uh, Paldies, un tagad komisijas pārstāv. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jūs grasāties pieņemt ziņojumu par komisijas balto grāmatu attiecībā uz transporta politiku. Uh, Un es pirmkārt vēlos pateikties referentam par viņa darba kvalitāti un priecājos par š, to, kā viņš ir ticis galā ar grozījumiem, ņemot vērā, cik daudz to bija. Ziņojums liecina par to, ka parlaments atbalsta komisijas ilgtermiņa transporta jomas vīziju un piekrīt galvenajiem uzdevumiem šai jomā, piemēram, klimata pārmaiņām, neatkarīgumam un citiem. Uh, Transports kā vienotā tirgus uh, pamatakmens var ievērojami veicināt ES izaugsmi un e ES 2020 darba kārtības īstenošanu, jo īpaši resursu efektivitātes jomā. Mums vajadzētu sadarboties, lai sekmētu uh, transporta konkurētspēju, arī kā uzņēmē darbības veidu. Tāpēc man prieks, ka parlaments atbalsta 60% Uh, siltumnīca efekta, gāzu samazināšanas mērķus, transporta sistēmas e-efektivizēšanu un citas iniciatīvas. Jūsu ziņojums ir ļoti svarīgs. Tas uh, radīs lielāku politisko stimulu transporta stratēģijai. Protams, ka tas varētu būt tālajošāks, tam varētu būt vairāk īstermiņa mērķu, aicinājumu pēc konkrētas politiskās rīcības, uh, bet es neatkārtošos eh, sakot, eh, ko mēs domājam par šiem tūlītējiem mērķiem, jo īpaši tiem, kas ir iekļauti e ES 2020 stratēģijā, bet nu tas ir jūsu ziņā, iekļaujot jūs šādus īstermiņu mērķus vai nē. Mēs patiesībā jau esam sākuši darbu pie šiem punktiem, un uh, Man ir prieks, ka 20% eh, no šīm 40 iniciatīvām ir vai nu jau pieņemtas, vai arī jau eh, darba procesā attiecībā uz eh, TNT tīkliem, lidostas pakotnēm, pasažieru tiesībām un citās jomās. Komisiju, komisija tāpat vēlētos uh, savu darbu programmu izteikt ļoti konkrētos darba priekšlikumos, un uh, mēs uh, vēlētos nākt klajā ar skaidri definētu dzelzceļa pakotni un citiem dokumentiem, un es vēlos sacīt Groša kungam, uh, ka mēs atbalstām risinājumus attiecībā uz ostām. Tos jūs atradīsiet arī komisijas darba programmā 2013. gadam. Tāpat arī jums vajadzētu iedziļināties tajā, ko Barozo kungs prezentēja pagājušo nedēļu Strasbūrā. Komisija Baltijā grāmatā ir norādījusi, ka mobilitātes samazināšana nav iespējama. Tāpēc eh, es vēlos iepazīstināt ar diviem saviem novērojumiem attiecībā uz šo ziņojumu. Pirmkārt, mēs vēlētos nelielas izmaiņas 15. punktā ziņojumā, kur ir aicināts pārskatīt regulējošo pamatu attiecībā uz eh, pasažieru un preču ceļošanas un eh, aizkavēšanās periodiem. Par to ir bijušas ļoti ilgas diskusijas jau no 2006. gada, un nozara tagad vēlas stabilitāti un jau esošo noteikumu piemērošanas harmonizāciju, tāpēc es aicinu saglabāt šī punkta tikai otro daļu saglabāt, kas uh, paredz harmonizāciju īstenošanas jomā. Un tālāk man ir komentāri par 18. punktu, Eh, kur ir runa par dzelzceļa transporta līdzekļu apstiprināšanu un kur ir aicināts, ka tā nedrīkst aizņemt ilgāku termiņu par diviem mēnešiem. Mēs tomēr uzskatām, ka sešu mēnešu termiņš būtu daudz atbilstošāks. Tāda būtu mani secinājumi. Mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar jums lai eh, strādātu pie labākas un resursu efektīvākas mobilitātes. Un vēlreiz apsveicu Groša kungu un transporta komiteju ar šo ziņojumu. Paldies komisijas pārstāvē Groša kungs. Paldies priekšsēdētā izteikšos īsi. Runājot par ostu pakalpojumiem, es vēlētos atgriezties pie tā, ko komisijas pārstāvne pat teica kad es paraugos uz 2012. gada darba programmu, Proti, komisija jau tagad ir iekļāvusi uh, šos jautājumus savā darba programmā, bet nepietiekami nav leģislatīvu priekšlikumu, tad es teiktu, ka nebūtu neprāts pajautāt komisijai, ko tad tā īsti plāno. Un uh, es lūdzu arī frakcijām padomāt par šo 28b punktu, jo tur ir sacīts, ka komisija ir jāiepazīstina ar saviem plāniem, nevis vienkārši jānāk klajā uzreiz ar leģislatīviem priekšlikumiem. Varbūt padomājiet par to. Es uh, domāju, ka no tā nekāds ļaunums neradīsies. Tālāk Ar pārējiem punktiem man it kā nebija nekādu problēmu. Eh, es jau balsošanas sarakstā atzīmēju kolēģis eh, Tikavs komentārus un Ajālas Sendera komentārus par šiem grozījumiem, eh, kas nav atspoguļoti kompromisā 160, ko aktualizēja Ajālas Senders ko vairs nevajadzētu uzskatīt par kompromisu. Nu, man nebūtu nekāda problēma atzīt projektu Študgart 21 par labu piemēru tam, ka nauda nav galvenais, ka ir jābūt labai informētībai pirms mēs sākam projektus. Runājot par uh, skaitļiem, jā, mēs jau agrāk esam runājuši par dzelzceļa nozīmīgumu. Uh, Un eh, tas arī ir iekļauts mūsu priekšlikumā par transeiropas tīkliem. Un es uzskatu, ka tas joprojām ir spēkā. Šī ir 40% dzelzceļa īpatsvars, un tas nav jāatkārto, to mēs visi jau zinām. Un tagad uh, ir jauni transeiropas tīklu projekti, uh, kur, uh, jā, protams, tiek runāts par jauniem procentuālajiem īpatsvariem, bet es uzskatu, ka uh, pašreizējās uh, diskusijās par transeiropas tikliem un par finansējumu ir jāņem vērā šie jau esošie skaitļi. Protams, ka tie varētu palielināties e, jaunām prioritātēm rodoties, bet, e, nu, šķiet, e, kā jau tu pats sacīji, procenti šeit nav īsti pietiekami atspoguļoti. Tāpat es vēlētos ierosināt uh, vēl apspriesties uh, laikā no šīs dienas sanāksmes līdz galīgajam balsojumam par uh, apsvērumu punktiem, lai rastu kādu kompromisu. Un, jā, runājot par komisijas norādīto. to par eh, šiem ilgākiem termiņiem. Nu, es ceru, ka mums kopā eh, ar komisiju izdotos pārliecināt padomi eh, saskaņot termiņus dažādās dalību valstīs. Daudz kolēģi uzskatīja, ka šie kravas automobīļi varētu uh, varētu pavadīt uh, savas brīvdienas uh, attiecīgajās savās valstīs, bet es uzskatu, ka vajadzētu padomāt par lielāku elastīgumu šajā jomā. Un, uh, kad uh, būsim pienācīgi padomājuši par harmonizāciju, tad es uh, pacentīšos uzsvērt uh, šo jautājumu. Un uh, runājot par lielo laineru problēmu, uh, Eh, kad es paraugos, kā tas notiek Skandināvijas valstīs, es uzskatu, ka vajadzētu gādāt par pietiekamu subsidiaritāti, lai valsts varētu rīkoties, jo infrastruktūra jau darbojas, bet ir jāuzsver, ka tas ir un paliek subsidiaritātes jautājums reģionu un valstu ziņā, un šodien par to jau tika runāts, ka mēs nevēlamies uh, nekādu Eiropas līmeņa akceptu šajā jautājumā, bet gan Eiropas līmeņa toleranci. Paldies Groša kungam, balsots par šo ziņojumu tiks rīt no rīta, un nākamais darba kārtības punkts ir pasažieru datu reģistrs, Lichtenbergeras kundzes atzinums, un iespējams, ka ar šo mēs sasniegsim pasaules rekordu grozījumu ziņā. 201 grozījums par atzinumu. Es nedomāju, ka pat vidas komitejai kaut kas tāds ir gadījies. Bet, nu, jebkurā gadījumā vārds jums. Jā, taisnība, mēs esam sasnieguši rekordu, bet tas parāda tikai to, cik aktuāls ir šis jautājums, jo iedzīvotāji ir ieinteresēti par to, kas notiek ar Eh, viņu datiem, eh, kad šie cilvēki izmanto gaisa satiksmi. Priekšsēdētājs pārtrauc. Atvainojiet, vai es varētu palūgt klātesošos noturēt savus apspriedes ārpus šīs telpas, jo tas nekādā veidā nepalīdz diskutēt par šo svarīgo uh, jautājumu. Tāpēc uh, pametiet šo telpu, ja jums tiešām ir šeit jāapspriežas. Atvainojiet, ka pārtraucu jūs, referents kundze. Uh, Jā, es mēģināju pēdējo pāris nedēļu laikā uh, rast kompromisus ar dažiem grozījumu iesniedzējiem un samazināt grozījumu skaitu, bet tas nebija īsti vienkārši, jo tie bija tik atšķirīgi un uh, bija grūti izšķirties starp baltu un melnu un rast kompromisu. Un, uh, jā, es tagad īsumā sniegšu tad pārskatu par šiem grozījumiem. Daudzi kolēģi tos iesniedza, un es mēģināšu tos komentēt. Pirmkārt, strīdus jautājums, kā vienmēr bija aptvērums, kādus mērķus mums vajadzētu noteikt, un es mēģināju norādīt, ka šis dokuments attieksies tikai uz terorisma draudiem. Tātad tikai terorisms. Tā bija pirmā lieta, par ko bija jāvienojas, jo bija arī tādas ambiciozākas versijas, bet uh, ir, ir daudzi ieinteresētie, kas vēlas, lai šie priekšlikumi attiektos ne tikai uz terorismu, bet arī uz kaut ko vairāk, un te ir jāmin arī kolēģi Olīša Mīta priekšlikumi kur viņš sacīja, ka papildus terorismam vajadzētu skatīt arī tādus jautājumus kā cilvēku tirzniecība, ieroču tirzniecība, narkotiku mm, ievešana. Un um, jā, tāpat arī daudz grozījumu iesniedza uh, kolēģi, bet šī vienošanās uh, tomēr samazināja grozījumu skaitu. Tālāk jārunā par to, ko ierosināja Bredbērn kungs par šiem most sīrijas krājumus nopietnākajiem noziegumiem. Es mēģināju uh, pieiet šai šiem daudziem grozījumiem tā pakāpeniski, jo citādāk tas nebija iespējams. Nu, tas būtu par aptvērumu. Tālāk uh, par kādiem lidojumiem mēs runājam vai par eh, savienojošiem lidojumiem, par tiem, kuru gala mērķis ir ārpus Eiropas Savienības, vai arī runāsim tikai par lidojumiem Eiropas Savienības ietvaros, vai arī par tikai tiem Eiropas Savienības lidojumiem, kas ir savienoti ar ārpus Eiropas lidojumiem, uh, Nu, arī šeit es mēģināju rast kompromisu un eh, kaut kādā veidā apvienot šos kompromisu grozījumus. Un Kamaievas kundze eh, ierosināja arī pieņemt mutisko grozījumu, attiecībā uz citiem transporta līdzekļiem, par kuriem šobrīd vēl nav reglamentējumi PDR jomā, kā piemēram vilcieniem, kuģiem, šobrīd tie ir izslēgti no šīs jomas, jo attiecībā uz tiem nav atbilstoši regulējuma. Es mēģināju panākt kompromisu arī uz attiecībā tā dēvēto push and pull metodi, jo ir eh, līdzsabiedrības, kuram šajā jomā bija vajadzīgs ilgāks pārējas laiks. Un uh, runa bija par to, ka dienesti, kas ir ieinteresēti konkrētā informācijā, varētu saņemt automātisku piekļuvi uh, pasažieru datu reģistru sistēmām Tad ir eh, jārunā par grozījumiem, ko ir iesnieguši uh, eh, vairāki deputāti uh, attiecībā uz uh, šiem pušu un pulu mērķiem. Mēs esam mēģinājuši rast kompromisu un atspoguļot to 2F punktā. Tālāk izņēmuma noteikumi ir formulēti kā kompromiss, un strīdu sābols bija tāds, vai līdzsabiedrībām ir iegūst, jāiegūst kādu papildu datu vēl, vai šajā sistēmā ir jāizmanto tie dati, ko tās jau šobrīd iegūst. Uh, Te bija runa tātad par gaisa pārvadājumu operatoru pienākumiem, un arī te mēs mēģinājām uh, rast tādu kopsaucēju, lai padarītu visu šo jautājumu pārskatāmāku. Uh, tas ir sastais kompromiss, arī tā pamatā ir ļoti daudz grozījumu, jo tas ir viens no izšķirīgajiem jautājumiem gaisa satiksmei, proti vai tām radī, vai līdzsaviedrībām radīsies kādi papildu pienākumi vai nē. Mēs centāmies uh, panākt, lai uh, līdzsaviedrībām pietiktu ar tiem datiem, ko tās jau tagad iegūst, un lai tam nebūtu nekas papildus vēl jādara. Ar kolēģi Birki mēs uh, diskutējām par to, kā risināt dalību valstu jautājumu attiecībā uz aptvērumu, jo atsevišķas dalību valstis ir izteikušas vēlmi, ka tās vēlētos izslēgt zināmus datus no PDR, un šobrīd padomē par to notiek kaismīgas diskusijas. Uh, padomu uzskata, ka vajadzētu šajā jomā Eiropas regulējumu, jo jau tagad pastāv pārāk liels, pārāk atšķirīgs uh, noteikumu uh, īstenojums dažādās valstīs, un mēs panācām kompromisu, kur tika norādīts, ka uh, tad, ja dalība valstis vēlas kādus izņēmumus sev, tad tām vajadzētu šos izņēmumus pieņemt saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tas bija sarežģīts formulējums, jo te bija jātiek galā arī ar subsidiaritātes principu, bet mēs centāmies. Mm, tālāk jāķeras pie pielikumiem, kur ir definēts, kādi dati Eh, tiek eh, izmantoti šajos pasažieru datu reģistros. Un te es mēģināju panākt tādus visaptverošus kompromisus, bet tas bija ļoti grūti, jo daudzi vēlējās, eh, lai noteikumi būtu ierobežojošāki. Mums izdevās tomēr dažus kompromisus formulēt precīzāk Piemēram, attiecībā uz nepilngadīgo pavadīšanu. Tāpat arī uz uh, pasažieru uzskaiti. Un visu beidzot, mēs mēģinājām arī izveidot tādu apkopojumu par to, eh, kāda data tad šeit ir svarīga un kāda punkta, lai viss būtu pārskatāmāks. Eh, es pateicos visiem, kas iesniedz grozījumus. Es nevaru tagad runāt par pilnīgi visiem punktiem, jo ne visi grozījumi iesniedzēji ir klāt. Es mēģināju palikt piespējami skaidrākiem formulējumiem un te pašā laikā uh, iespējami vairāk uh, ņemt vērā. Es pateicos jums par jūsu gatavību sarunāties, diskutēt un panākt kompromisus, un lūdzu tagad izteikt komentārus, jo balsošanas saraksts vēl tikai top, un uh, tāpēc uh, mēģināsim visu šo procesu veidot tik pārskatām, cik vien iespējams, un pateicos arī uh, maniem uh, kolēģiem no transporta komitejas, jo nācās tikt galā ar daudzām atšķirīgām pieejām. Paldies! Pateicos, Groškungs! Paldies! Priekšsēdētāji, es vēlētos atvainoties uh, kolēģim De Grandesam. Kolēģi De Grandes kunga vārdā. Uh, Es nezinu, vai man vēl radīsies eh, tāda iespēja. Eh, un kolēģis vēlējās sacīt, ka eh, šie PDR dati nedrīkstētu būt pārāk restriktīvi, pārāk ierobežojoši. Eh, jo eh, gadījumā, ja tiks šī piemērošanas joma sašaurināta, mēs tam nekādā veidā nepiekritīsim. Piemērošanas jomā ir jābūt plašai. Tālāk runājot par šo piecu gadu termiņu, ko ierosināja komisija, pastāv dažādi priekšlikumi. Jā, par to jau tika runāts, un eh, De Grandesa kungs uzskata, ka mm, Mums vajadzētu ņemt vērā arī to, kas Lība komitejā ir e, diskutēts. No, no dažādām komitejām tiek saņemts dažāds e, devums un, e, un tie būtu jāņem vērā. Tālāk, runājot par 46. Eh, un 95. Eh, attiecībā uz datu aizsardzību. Es domāju, ka uh, mums ir jāņem vērā jau agrāk pieņemtie noteikumi, kur ir runa par policijas un tieslietu jomas sadarbību. Tas ir juridisks jautājums, un uh, Es negribētu tā detalizēt tajā tagad iedziļināties. Un uh, otrajā kompromisā šis aptvērums, šī piemērošanas joma ir uh, sašaurināta, tomēr uh, šis kompromiss nerada nekādas problēmas, un nu, tāda būtu īsumā tautas partijas nostāja. Uh, Paldies, tikko, kundze. Mulțumesc, domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc doamnei Lichtenberger. Paldies, priekšsēdētā. Es arī vēlētos pateikties Lichtenbergers kundzei par uh, viņas organizētajām ēnu referentu sanāksmēm un arī par uh, viņas veikumu vēlos pateikties. S un D grupa ir iesniegusi daudzus grozījumus. Mēs iestājāmies par to, ka direktīvas aptvērums būtu jāierobežo runājot par terorisma un e, noziegumiem un vissmagākajiem noziegumiem. Mēs arī uh, neatbalstam par e, tā saucamo pasažieru profilēšanu, jā, nav nekādu aizdomu pret šiem pasažieriem. Mēs uzskatām, ka visas Izmaksas, kas saistītas ar šo direktīvu, ir jāsēdz dalību valstīm. Mēs atbalstām pūlu metodi un mēs arī iestājāmies par datu uzglabāšanas perioda saīsināšanu. Un labākais kompromiss būtu piemērot tādu pašu pieju kā direktīvā par datu uzglabāšanu attiecībā uz mobilo sakaru operatoriem, proti par termiņu no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem. Mēs iestājamies arī par to datu tipu ierobežošanu, kas tiek nodots trešo valstu rīcībā. Vienlaikus mēs iestājāmies arī par to, ka ir šādi uh, vienādi pienākumi tiek uzlikti dalību valstīm, runājot par 30 un 60 procentiem datu. Mēs uzskatām, ka šāda lineāra pieeja nav reāla, ka to nav iespējams īstenot. Uh, vienlaikus mēs esam paredzējuši plenārsēdē iesniegt grozījumus, kuros būtu norādīts, ka visi nolīgumi uh, attiecībā uz pasažieru datu reģistriem, kas ir parakstīts starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, ir jāsaskaņo, tātad, ko parakstīšu Eiropas Savienību dalību valsts, jāsaskaņo ar direktīvas noteikumiem. Un paldies vēlreiz Liktenbergars kundze. Tagad ir Bakar kungs liberāļu vārdā. Oles Šmits, kurš pārstāv liberālu grupu, arī nevarēja piedalīties šai sanāksmē, un viņš lūdza uzstāties manī eh, viņa vārdā, un es nolasīšu viņa viedokli. Pirmkārt, ir jāpanāk vienošanās par līdzsvarotu un labi regulētu Eiropas PDR, un uh, katra Eh, slikts variants būtu, ja katra dalībvalsts veidotu savu datu bāzi par pasažieru datiem. Un es domāju, ka šeit ir eh, taisnība Olem Šmitam, ka ir runa par pasažieru datiem un ka ir jāizvirz arī saprātīgs prasības avio pārvadātājiem. Tāpat ir jāpanāk līdzsvars starp tām PDR daļām, kas ir nepieciešamas mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanai un tām, uh, tiem datiem, kas varētu nodarīt kaitējumu pasažieriem. Š, šī sistēma ir saistīta ar papildu izdevumiem avio pārvadātājiem, un viņam nevajadzētu uzlikt pārāk lielu finanšu slogu. Tāpat kolēģis vēlas pievērst deputātu uzmanību pielikumiem šeit par to, kāda veida dati varētu tikt uzglabāti, par, par kontrabandu, par, par citādiem jautājumiem, kas varētu būt liederīgi un e, dati par vietu izvietojumā lidmašīnā, par pasažieru izvietojumu varbūt nebūtu nepieciešami un tie būtu uh, jāizdzēš. Uh, Sākotnējais komisijas priešlikums bija pārāk plašs, un tādēļ kolēģis uzskata, ka TRAN komiteja ierobežos aptvērumu tikai iekļaujot teroristu noziegumiem un nopietniem uh, pārnacionāliem noziegumiem tādiem kā narkotiku tirzniecība, ieroču tirzniecība un līdzīgiem. Paldies, tagad vārds Bradburn kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties Lichtenbergers kundzei par labo sadarbību šajā uh, jautājumā. Mēs lielā mērā atbalstam šo atzinumu. Tas tiešām ir ļoti labs atzinums, bet tomēr ir pāris jautājumi, kuri, mūsuprāt, nav atrisināti. Bet kopumā mēs atbalstam Lichtenbergers kundzes ziņojumu Un tagad uh, pieskāršos tiem jautājumiem, par ko jau citi kolēģi runāja. Pirmkārt, direktīvas aptvērums. Kā šeit rīkoties Lichtenbergers kundze norādīja trīs atšķirīgas pieejas, tātad uh, ļo, nopietni uh, pārnacionāli noziegumi, ļoti nopietni pārnacionāli noziegumi un un vēl citi noziegumi, kas varētu būt ietvērti. E, kā mēs izlēmsim, vai nu balsojot, vai, vai citādi, bet vienai lietai ir jābūt skaidrai, ka mēs nedarīsim tāpat kā Eiropas aresta ordera gadījumā, ka uh, tika atbalstīti uh, vismagākie noziegumi, un beigās šie arestu orderi tiek iz, izdot arī par uh, sivēnu kontrabandas gadījumiem, piemēram. Tātad mums jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz to, kam šie dati, kādiem mērķiem šie dati tiks uh, izmantoti. Tālāk par puš vai pul metodi. Es nepiekrītu tikā kundzei. Es domāju, ka mums jāatbalstās atsmā pul metodi metode, jo tā ir iestrādāta šāda veida nolīgumos. Un puš metode ir daudz vienkāršāk izmantojama. Mūs visvairāk satrauc grozījumi par noteiktu datu veidu izdzēšanu. Un mūs uztrauc uh, tas, ka šis, uh, šie dati varētu tomēr tikt saglabāti, piemēram, par maksājumu informāciju. Mēs zinām, ka izlūk dienesti uh, ļoti interesēs par to, kā tika maksāts par avio biļetēm, vai ar kredītkarti, vai skaidrā naudā, vai tam, vai kā citādi. Un ja, piemēram, kāds uh, uh, rezervē biļeti vienā virzienā ar maksājot skaidrā naudā, tad iedegs brīdinājums signāls, jo tas ir gadījums, kad ir paaugstināts risks. Un uh, vēl viens uh, mans grozījums uh, ir tāds, ka varbūt nebūtu jāinteresējas par tiem cilvēkiem, kas bieži lido, bet gan drīzāk par tiem pasažieriem, kas bieži lido uz vienu galamērķi. Uh, un tas drīzāk būtu sasaistāms ar cīņu pret terorismu. Bet, kā jau es teicu, priekšsēdētāji kopumā mums nav iebildumu pret šo atzinumu, un mēs varam lielā mērā to atbalstīt. Paldies! Paldies! Tagad vārds Rikēkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Lichtenbergeras kundzei par darbu, bet mani nepārsteidz tas, ka ir tik daudz grozījumu iesniegt, jo tie, kas iestājas par brīvību, nevienmēr iestājas par drošības pastiprināšanu, un šeit ir grūti novilkt robežšķirtnes dažkārt. Tā tad pirmais jautājums, par ko daudz tika diskutēts, ir aptvēruma paplašinājums. Patiesība, uh, ja mēs runājam par lielo bandītismu, tad tas ir lielā mērā saistīts ar terorismu, un šīs parādības ir bieži vien grūti nošķirt, jo bandītismā izmanto uh, laupīšanas, vilto dokumentus, un to pašu dara arī teroristi. Un kā var novilkt robežšķirtni starp terorismu un bandītismu, šīs parādības tomēr ir uh, lielā mērā saistīts. Tā pretējā gadījumā uh, šai, šim dokumentam vairs nebūs jēgas, ja mēs ļoti sašaurināsim aptvērumu. Nākošais strīdīgais jautājums ir par puš vai pul metodi. Un Brātborns, uh, Brātborn kungs un citi runā par to, kas ir vieglāk īstenojams, vienkāršāk bet uh, e, tomēr šeit rodas arī zināms problēmas, ja uh, nosaka puš metodi uzņēmumam piekļuvas metodas nozīmē, ka tiek uzlikti ierobežojumi attiecīgajam uzņēmumam, un tas noteikti nepatiks Bradburn kungam pašam. Un otrām kārtām šī, e, šis uzņēmums kļūst atbildīgs par šiem uh, pasākumiem. Ja kādam uzņēmumam ir jāizmanto šā, kāda metode, tad tā kļūst atbildīga, ja šie dati netiek sniegti vai tie tiek uh, izmantoti citiem mērķiem nekā sākotnēji teikts. Tas nozīmē, ka uzņēmums uh, piespiedu kārtā darbojas trešās puses interesēs, un es gribētu pievērst jūsu uzmanību šiem aspektiem. Uh, ar mm, līdztekus uh, debatēm, tādām filozofiskām debatēm, vairāk drošības, vairāk brīvības un, un uh, par uh, ro, robežšķirnēm starp terorismu un bandītismu, kas ir grūti novelkamas, ka ir jādomā arī par atbildības nastu, par ko mēs tā īsti nemaz neesam diskutējuši. Paldies, Pasteljādu kundze, komisijas vārdā. Paldies! Es uh, īsumā pievērsīšos kompromisa grozījumiem. Ceru, ka manā rīcībā ir uh, pareizais teksts. Tātad kompromiss par 11. apsvērumu tas būtu apsveicams. Arī par 15. punktu mēs varētu, es varētu atbalstīt. Par otro F punktu mēs to varētu atbalstīt arī. Uh, otrā panta pirmā punkta pirmais apakšpunkts, tas ir ļoti būtisks uh, jautājums par aptvērumu un tā ierobežojumu. Mēs uh, nepiekrītam šim grozījumam, mēs uh, pieturētos pie mūsu sākotnējā priekšlikuma attiecībā uz apsvēruma definējumu, un mēs jau iepriekšējā sanāksmē norādījām uz uh, iemesliem un uh, to, cik vērtīgus datus pasažieru datu reģistrs sniedz cīnī, cīnoties pret smagiem noziegumiem. Mēs nevaram uh, runāt par visiem noziegumiem, bet par smagiem noziegumiem ar noteiktiem uh, cietuma soda sliekšņiem. Tālāk par uh, ceturto pāntu 3a kas ir jauns apakšpunkts, to mēs nevarētu atbalstīt, jo tas padarītu visu pasažieru datu reģistru sistēmu rīcību nespējīgu. Jā, visi šie dati jāsniedz par visiem pasažieriem uzreiz un vēl pirms lidmašīnas nolaišanās, ja uh, tas tā tiktu noteikts, tad sistēmas darbība būtu ļoti apgrūtināta. Kompromiss par sesto pantu mēs varētu atbalstīt un arī par 15. pantu mēs varētu atbalstīt. Tālāk par pirmā pielikuma 12. punktu to mēs nevarētu atbalstīt. A, e, runājot par vispārīgiem komentāriem, ir iekļauta virkne e, svarīgu datu kategoriju tiesību sargājošām iestādēm, un tādēļ mēs vēlētos saglabāt visu šo eh, vispārējo komentāru datu lauku. Es jau iepriekš esmu teikusi, un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ir ļoti svarīgi nodrošināt harmonizāciju. Tas ir svarīgi avio pārvadātājiem un nolīgumos par PDR ar trešajām uh, valstīm, kas ir jaunu, vai nu jaunoslēgt, vai par ko notiek sarunas, ir svarīgi, lai tiktu saglabāta vienāda pieeja, jo tas palīdzētu arī avio pārvadātājiem ietaupīt gan līdzekļus, gan arī pūliņus. Un tādēļ aicinām jūs atbalstīt mūsu sākotnējo priekšlikumu. Šī informācija par maksājumu veidu, kas tik daudzus uztrauc, Es gribu jums norādīt, ka šeit neparādās kredītkartes numurs, ir tikai XXX tā vietā, un tāpēc tas nemaz nav tik, tik par to nebūtu tik ļoti jāuztraucās. Es tikai gribēju jūs brīdināt par eh, šiem punktiem, bet eh, gribu teikt, ka mm, jūsu piedāvātie kompromisi mums atvieglo dzīvi. Paldies, Lichtenbergers kundze! Eh, paldies par jūsu komentāriem! Es arī gribu nedaudz norādīt, ka bija brīdi izgājis no zāles un varbūt par visu nedzirdēju, kas tika teikts. Es gribēju uh, runāt par pārējas periodu. Uh, komisija ir ierosinājusi tādus priekšlikumus, kas būtu grūti īstenojami avio pārvadātājiem par 30 vai 60 procentu apjoma datu apstrāde, tas ir grūti izmērāms lielums, un tādēļ mēs pret to iebildām. Un otrs punkts ir uh, tiesu un policijas sadarbību. Ja tas tiek ierakstīts šeit, tad tam nav nekāda sakara ar normālo PDR darbības režīmu. Ja tiek izsekots kāds aizdomās turētais, tad bez visa šī priekšlikuma un ierosinājumiem ir iespējams saņemt nepieciešamo informāciju, izmantojot tiesiskās sadarbības uh, tīklu. Tādēļ ir jānošķir tas, ko mēs darām šeit. Šeit ir runa mm, mm, par policijas sadarbību. Un paldies uh, tikā kundzei par uh, jūs komentāriem par datu uzglabāšanas termiņu un par šo um, sistēmu puš vai pūl. Man tomēr ir zināmas šaubas. Uh, piekrītu Rikē kungam, jo šeit ir runa par to, kurš tad pārvalda vai kontrolē šos datus. Un tas nav tik vienkārši Es zinu, ka ir uh, cilvēki, kas trīs gadus ir gaidījuši, kad Lufthansa uh, izdarīs korekcijas viņu datos, un tas joprojām nav noticis. Un, ja ir jāizlēm kādu metodu izmantot puš vai pultā, tad datu uh, tad šeit pirmkārt ir runa par izmaksām un arī par to, kam uz kādiem nosacījumiem ir piekļuve datu bāzē. Un mums par šiem nosacījumiem noteikti ir jāpadomā. Un es uh, uh, saku arī tikā kundzei, ka esmu priecīga, ka ja tiešām tiks iesniegt šis grozījums plenārsēdē un starptautiski ka sabiedrība arī seko tam, kā šis jautājums virzās uz priekšu un būs prieks, ja mēs to atrisināsim. Tālāk par pielikumiem. Es uzskatu, ka tiešām nav nepieciešams zināt, kas ir pārdevis šo biļeti un ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz maksājumu veidu. Jo šis, šim jautājumam jau mēs it kā esam pagājuši garām. Uh, un katrā ziņā mēs varam būt droši, ka teroristi jau nu gan zina, kā maksāt un uh, nepiesaistīt uh, sev uzmanību. Un uh, de Grandes kungam uh, es gribētu teikt, vai pareizāk sakot, viņa ziņnesim Groškungam gribu teikt. Mēs arī uh, norādījām uz anekdotu uz pielikumiem un apstrādātajiem datiem, jo tas arī ietekmē avio pārvadātāju darbību. Uh, un šeit nav runa tikai par uh, tādu par uh, pilsoņu tiesībām, bet šeit ir runa arī par avio pārvadātāju īstenoto politiku. Un eh, es domāju, ka šos jautājumus arī var risināt uh, attiecīgajās uh, izcelsmes valstīs. Mums ir jācenšas dot pēc iespējas skaidrs signāls ar, ar šo atzinumu, un es centos to arī darīt, un sastādīt pēc iespējas skaidru balsojumu sarakstu, bet, nu, tomēr bija ļoti daudz grozījumu iesniegts. Lielas paldies Lichtenbergers koncei. Protams, balsosim rīt no rīta. Nākamais darba kārtības punkts. Tas ir pakalpojumu eh, nolīgums starp eh, Eiropas Savienību un Indonēziju. Es pats esmu uh, referents Tas ir viens no 19 eh, galvenajiem divpusējiem nolīgumiem, kas pastāv starp dalību valstīm un Indonēziju. Un eh, tas paredzēts, lai eh, saskaņotos ar Eiropas Savienības likumiem. Un kā to var izdarīt, to arī šis atzinums pētīju. Vai nolīgums paredz normas, kas sakrīt ar Eiropas Savienības un nacionālajiem likumiem, Un eh, tie ir aspekti, ko iekļāvam arī savā pamat eh, atzinumā iepriekš Eiropas Savienības designācijas eh, klauzulu, kas nozīmē, ka vajag būt vienādai attieksmē pret visiem Eiropas Savienības kuģiem neatkarīgi no tā, no kuras dalība valsts tie nāk. Tāpat mēs runājam par nodokļiem un citiem nosacījumiem. Un te mēs varam vienkārši pateikt jā vai nē, un mans ieteikums būtu, ja kāds gribētu iebilst, tad lūdzu iesniedziet arī atbilstošus grozījumus līdz 30. Eh, novembrim, bet mans ieteikums jums būtu tomēr atbalstīt šo nolīgumu. Debaka kungs, lūdzu, vārds jums. Pavisam īsti priekšsēdētāji. Man lūdza Eh, norādīt, ka mēs atbalstām kopīgo pārskatu, eh, kopi, eh, nolīgumu kopumā, tā kā neko īpaši piebilst negribam vairāk. Paldies, Zīl, vārds Robertam Zīlei. Paldies, priekšsēdētāji, daudz, iz... jūsu atzinums ir ļoti labs, paldies. Lūdzu, Iva no Zaļajiem. Lās paldies. Nu, kaut no nu šādas atbalsts maniem pasākumiem būtu man pašam mājās. Nu, katrā ziņā paldies jums eh, par atbalstu, kā jau norādīju, 20. novembrī. Ja jums ir kādi iebildumi, balsosim transporta komitejā decembrī. Un eh, plenārsēdē eh, balsosim par to nākamā gada janvārī. Nākamais darba kārtības punkts eh, ir eh, Tātad nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai Sabīna Vils ir sagatavojusi atzinumu, bet Maikl, kā saprotu, tu prezentē to Vils skundas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vils skundze lūdza mani nolasīt eh, jums viņas paziņojumu, jo viņa nevar ielasties saulēcīgi. Un uh, godātie transporta komitejas locekļi, mans atzinums par uh, uh, energo direktīvu ir uh, balstīts uz to, ka dalību valstīm vajadzētu būt tiesībām nolemt uh, par to, vai tās vēlas uh, jaunus nodokļus šajā jomā vai nē. Bet uh, šai situācijai katrā ziņā ir jāpārtrauc pašreizajā situācija, kad resursi netiek aplikti ar nodokļiem. Uh, Vairums dalību valstu um, 2003. gadā lēmjot par uh, energoresursu nodokļa direktīvu, ir uh, jau izteikušās par šo aizliegumu, par šo nevēlēšanos pēc uh, resursu aplikšanas ar nodokli, un ir jāraugās, lai risinājumi atbilst subsidiaritātes principam, gluži tāpat kā šis uh, aizliegums aplikt energoresursus ar nodokli. Tāpat ir jārunā par uh, avio transportu un uh, avio biļešu aplikšanu ar nodokli. Dalību valstis varētu vienoties savā starpā par šiem nodokļiem, lai izvairītos no konkurences problēmām. Uh, Ja tomēr ir jāvienojas par atsevišķiem, atšķirīgiem eh, nodokļu noteikumiem, tad eh, būtu jādomā par pasākumiem, kā veicināt ilgtspējīgu transporta sistēmu. Lai panāktu vienošanos par man atzinumu, es mēģināju eh, konsultēties un panākt kompromisus ar visu frakciju ēnu referentiem, jo īpaši attiecībā uz nodokļiem dīzeļu degvielas komerciālai un nekomerciālai izmantošanai atbilstoši revīzijas klauzulē 2015, un es pateicos ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību un ceru, ka uh, panāktie kompromisi būs uh, eh, rīcības spējīgi, un arī mans priekšlikums atcelt uh, nodokļu aplikšanu kuģu un uh, citām degvielām gūs panākums. Paldies, Maikl. Kanča kungs, pārstāvot tautas partiju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, par šo um, um, priekšlikumu. Jāsaka, ka, diemžēl, šeit esam konstatējuši vairākas problēmas un domājam, ka e, vajadzētu to vēl pārskatīt. Nedomājam, ka tēt ir īstais e, nu, brīdis un īstā vieta, kur par to runāt. Bet, ja nu atzinums tomēr jāizstrādā, centīsimies būt konstruktīvi. Ar e, šādu domu esam ieviesuši, piedāvājuši grozījumus, kuros paredzam atkāpes vai atteikšanās vai kompromisus attiecībā uz izmantojamajām degvielām. Un eh, tāpat runājot par sabiedriskā transporta aplikšanu ar nodokļiem. Un es arī piekrītu Lulīngas kundzei. Es tiešām uzskatu, ka mums vajag noteikti izņēmums eh, šķi, šķi, sašķidrinātajai dabas gāzai. Mēs nevaram pieņemt eh, Sabīnas Vilsas eh, priekšlikumus, lai arī, protams, novērtējam viņas paveikto darbu, novērtējam arī viņas atvērtību, lai uzklausītu mūsu eh, domas, bet viņa iet tālāk par komisijas priekšlikumu. Un, um, diemžēl, tāpēc mēs nevaram pieņemt viņas atzinumu. Lūdzu, S&D pārstāve Avalas Senders kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Vilsas kundzei par paveikto darbu, cenšoties panākt uh, vienošanos par visai pretrunīgu dokumentu. Uh, kopā uh, savietot gan ekon, gan transporta komiteju viedokļus, kuri visai lielā mērā parlamentā atšķiras. Es piekrītu Kančana kungam. Tiešām ir problēma ar laika grafiku No sākuma šķiet, ka ir jābūt pozitīvam pasākumam, ka ir jācenšas mazināt e, ietekme uz klimata pārmaiņām. Un, bet šobrīd visi sektori ir ļoti sarežģītā situācijā. Līdz ar to, ja mēs no Eiropas puses eh, uz, eh, izsūtīsim vēl negatīvus signālus eh, tiem, tad, nu, diez vai tas būs vērtīgi. Es novērtēju, protams, Vilsas kundas paveikto darbu un centienus izstrādāt priekšlikumu, kas zināmā mērā iet pareizajā virzienā, tādā ziņā, ka tas atzīst, ka ir nepieciešams izstrādāt uh, vadlīnijas dalību valstīm un um, transporta nozares uh, profesionāļiem un pateikt, ka caur pārskatu, uh, caur uh, to, ka lūdzam komisiju izstrādāt konkrētus ziņojumus par šo problēmu, ka mēs spēsim nonākt pie jauniem priekšlikumiem vēlāk. Brīdī, kad uzņēmumi spēs tikt galā ar pārmaiņām, uh, Eh, un eh, izman, spēs eh, izmantot arī dārgāku degvielu. Par jūras transportu es iesaku, ka ņemot vērā globālo krīzi un ņemot vērā, ka jūras transports ir pilnībā globalizēts, tam ir jāsaskars ar daudziem izaicinājumiem, Un tāpēc Eiropas Savienībā vajadzētu ņemt vērā starptautiskajā jūras eh, organizācijā panākto virzību uz priekšu, kā arī to, kas ir paveikts reģionālās organizācijās. Un gadījumā, ja mēs šo progresu neņemam vērā, tad kaut kas ir jādara vienpusē Eiropas Savienībā, tomēr paturot prātā laika grafiku. Un visbeidzot, es gribētu norādīt, ka runājot par ostām, mēs esam iesnieguši grozījumus ar tādu pat mērķi, uh, padarīt vienkāršāku piekļuvi elektrībai, elektrības import, eh, elektrībai ostās. Tādā veidā, lai tas eh, būtu vienkāršāks pasākums, jo mēs gribam eh, uzlabot ostu konkurētspēju un pārvaldību. Ja Dilsas kundze piekritīs kompromisiem, tad, nu, cerams, mēs varēsim pavirzīties priekšu attiecībā uh, uz šo atzinumu, kur kopumā varētu atbalstīt. Debārkera kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties um, referentei par lielsko sadarbības eh, garu, uh, kurā viņa izstrādāja šo dokumentu. Bet mums būtu svarīgi atcerēties, kāds ir mērķis. Mērķis ir izvērtēt eh, šeit eh, rīcību, un te nav runa par uh, valstu budžetu uh, uzpošanu. Tas nav direktīvas mērķis. Uh, te ir runāts. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams paredzēt saprātīgu pārejas periodu. Mēs nevaram prasīt par daudz par ātri. Tas ir skaidri jāatrunā tekstā. Mums vajag uh, E, izvērtējumu pēc pieciem gadiem, lai mēs spētu paraudzīties, kad būtu labākais brīdis atstāt aiz mums ar, ar šo nošķīrumu starp profesionāļiem un neprofesionāļiem. Te ir paredzēts vairāks iespējams atkāps, un e, mums būtu svarīgi panākt vienlīdzīgus e, nosacījumus attiecībā uz dažādām ēgvielām, un uzskatām, ka izņēmumu skaits ir jāsamazina pēc iespējas vairāk. Un varbūt izņēmums varētu tikt nosprausts sabiedriskajam transportam, bet savukārt par e, takšiem runājot, diez vai tas ir tik laba doma. Par um, jūras un gaisa transportā izmantoto degvielu ir jāņem vērā šodienas realitāte. Eiropas Savienībai ir eh, jābūt eh, startautiskam eh, līderim, bet ne vienīgajam cīnītājam par šiem cēlajiem mērķiem. Mums ir jāpatur prātā, kāda ir industrijas nostāja un jāpatur prātā globālā konkurence. Mēs nevaram pieprasīt uh, pasākumus, kurus neīstenos mūsu Eiropas uzņēmumu konkurenti citviet pasaulē. Uzskatām, ka elektrībai uh, eh, bija, elektrības piekļuva ir jāveicina, bet uh, citā direktīvā mēs arī runājam par nu, paredzētajiem termiņiem, un, bet šeit mums ir daudz um, atkāpju, bet, un te mums ir jārīkojas uh, uzmanīgi. Visbeidzot, man uh, jau ir bijusi iepriekš iespēja par to runāt, un mēs joprojām uzskatām, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību mm, uh, tehnoloģijām, dot iespēju dažādām tehnoloģijām, tā skaitā pārstrādē, bet katrā ziņā jā paturprātā neutralitātes princips attiecībā uz tehnoloģijas izvēli. Paldies! Pateicību Vils skundzē par, par ļoti grūtajiem uh, situācijā, tomēr mēģinājumiem panākt kompromisu. Uh, uzreiz teikšu, ka Eiropas konservatīva un reformista grupa ir, ir, um, uh, ir kopumā neatbalstoši šim komisijas priekšlikumam, līdz ar to mēs atbalstīsim 11 grozījumu Kohkunga iesniegto, bet eh, saprotot, ka tas negūs droši vien vairākumu, eh, mēs gribētu arī pateikt pozīciju par vairākiem citiem punktiem. Vispirms, kāpēc mēs eh, kopumā uzskatām, ka mm, šī, mm, šī, šis priekšlikums ļoti radikāli maina nodokļu sistēmu enerģi, enerģetikā un samazina iespējas valstīm pašām uh, regulēt eh, labākajos piemēros kā Vācija vai Dānija šo te politiku daudz precīzāk atbilstoši savai valsts specifikai. Otrakārt, eh, pārējais posms, diemžēl šis eh, nodokļu režīmām trāpās ļoti grūtā ekonomiskā situācijā un samērā neparedzamā attālumā no šodienas, ka tas varētu stabilizēties. Un visbeidzot, sliekšņi no, teiksim, dīzelim un, un, un gāzes eļām ir ļoti strauži kas eh, faktiski neļauj industrijai eh, normāli strādāt. Eh, vis, vēl par dažām priekšlikumiem, ko Vils kundze ir, uz, ir, ir, ir, ir mēģinājusi panākt ar saviem priekšlikumiem 1, 3, 4, 5 un tā tālāk par aviācijas jomu un par jūras lietām, ko kolēģi jau runāja. Mūsuprāt, tas nevar strādāt šodien, ne tikai tāpēc, ka Eiropas Savienība ir daļa no, arī no jūras, jūras organizācijas. Uh, Eh, līgumiem, IMO līgumiem un tāpatās arī aviācijā, bet otrā kā tā loģika neļauj strādāt. Ja mēs iedomājamies, ka aviācijā var būt līdzīgi kā autotransporta tirgu, kurā mēs labi zinām, cik daudz uzpildās Luksemburgā, smagās automašīnas Eiropas vidienē, tad aviācijā šis sistēma vispār nevar strādāt, jo Eiropas Savienības mērogs ir tik maziņš, ka lidmašīnas šodien var pārlidot ar uzpildīšanas vairākas reizes šo, šos attālums ar vienu uzpildīšanu vienā valstī. Uh, Un visbeidzot, mēs uh, atbalstīsim vairākus priekšlikumus, kas uh, šeit ir izskanējuši arī debakera kunga iesniegtos par tehnoloģisko neutralitāti, lai pie kopumā tomēr es pieņēmu pozitīvu nostājas rītdienas balsojumā šis projekts būtu maksimāli pieņemamāks. Paldies! Thank you, Mrs. Durant. Merci, monsieur le président, mon tour. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, es no savas puses arī vēlētos pateikties referentei par viņas veikumu. Es arī pilnībā atbalstām šo ziņojumu tā piedāvātajā versijā. Es gribu teikt, ka tieši enerģijas cenas ir ļoti svarīga svira, ja mēs gribam mainīt uzvedības veidu vai internalizēt ārējās izmaksas, un to mēs arī dzirdējām no Eh, vides aizsardzības aģentūras pārstāvjiem un visi esam viensprāts, ka tas jādara. Mēs, protams, apzināmies, kāda situācija ir transporta nozarē, bet mums ir jāpalīdz citādiem uh, līdzekļiem eh, šajā nozarē strādājošajiem, nevis subsidējot īpašas degvielas cenas profesionāliem uh, autopārvadātājiem. Es domāju, ka mēs varētu rast citus risinājumus un katrā gadījumā gribu teikt, ka naftas ieguves maksimālais apjoms pasaulē drīz tiks sasniegts, un mums ir jārīkojas jau apsteidzoši pirms mēs piedzīvosim atkal strauju energoresursu cenu pieaugumu mums ir jārīkojas. Eiropā, protams, var piekrist, ka ir uh, lidmašīnas var pārlidot Eiropai, neuzpildot degvielu Eiropā. Tā tas ir, bet ir arī uh, tādas, uh, tādas lidmašīnas, kas uh, Eh, kas uzpildās, bet eh, nu, šeit eh, nav obligāti nepieciešama vienošanās starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā, lai īsteno šos priekšlikumus. Un mēs nevaram rīkoties tā, ka mēs baltajā grāmatā pieprasām vienu lietu, un pēc tam, kad mums jāsniedz atzinums, mēs prasām pilnīgi pretējo. Mums jābūt konsekventiem. Vārds Rikē kungam. Merci, Madame Vils, aussi. Je voulais pas répéter euh, donc ce qui a été dit. Paldies arī Vils, koncei es neatkārtošu uh, iepriekš teikto. Gribu tikai uzsver vienu detaļu, kas gan uh, nav detaļa tiem, uh, kas, kam tas šķiet svarīgi, par takšiem. Es kā saprotu, ka komisija uh, ir slēdz takšus no sabiedriskā transporta, kas man šķiet ļoti interesants risinājums. Norkārt, nu, uh, takši Eh, bieži eh, eh, nav īsti piemēroti, lai stātos pretim šādiem pasākumiem. Es nezinu, vai mums vajadzētu izstrādāt īpašu um, projektu, kas aicinātu takšu izmantot vairāk alternatīvo enerģiju, bet mums diez vai vajadzētu būt tik sodošiem. Mums vajag attīstīt takšu attīstību, lai tie labāk izmantotu uh, um, enerģiju, bet mums nevajag uh, viņus uh, tikai sodīt. Un šī iemesla dēļ es piedāvāju divus uh, grozījumus un ceru, ka mēs varētu uh, uh, uh izņemt takšu ārā no šīs sadaļas, kur viņiem nevajadzētu parādīties pie sabiedriskā transporta. Labi, uh, Alkudrāvī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi. Lielas paldies referentam un visiem, kas uh, Eh, arī eh, ieguldīja darbu strādājot pie atzinuma. Eh, pirmkārt, es gribētu izteikties par profesionālo degvielu. Es domāju, ka mums vajadzētu savā starpā vienoties, ka šis, šim izņēmumam ir uh, pakāpeniski jāizsūta. Protams, tam ir jāparedz uh, laiks un jānovērtē, kāda būs tā ietekme, bet domāju, ka visi esam vienprāts, ka uh, galu galā šis izņēmums pazudīs. Tam ir jāpazūd par gaisa un jūras transportu. Es īsti neatbalstu šo domu, kas bieži gan izskan arī manis paša frakcijā. Tas ir, ka te vajag atvērēt uh, uh, iespēju īstenot subsidiaritāti. Nē, es domāju, ka vajadzētu Eiropas Savienības stratēģiju arī par nodokļu aplikšanu šajās divās jomās, bet uh, Tāpat te parādās izņēmums, kuram vajadzētu izzust un uzskat līdz ar to, ka 24. grozījums, kas ir piedāvāts, ir labs risinājums. Mans pēdējais komentārs. Par izņēmumu elektrībai. Ko mums vajadzētu veicināt? Tas būtu labi nevien klimatam, bet arī, lai cīnītos pret vietējo piesārņojumu ostu apvidos. It īpaši runājot par lielām ostām. kurās uh, daudz piesārņojuma rodas vienkārši no tā, ka kuģi atstāja ieslēgtus um, dzinējus. Um, Nākamais lūdzu kumus sakos kungs. Paldies priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties eh, referentei par paveikto darbu. Tomēr man ir jāizsaka daži komentāri, kas nav īpaši pozitīvi par pirmo un trešo grozījumu. Kā visi zinām, sākotnējā priekšlikumā tika panākts līdzsvars starp eh, Uh, nodokļu aplikšanu jūras transportam, bet šie divi grozījumi atkal uzdod uh, jautājums un destabilizē uh, nostāju, pa, kuru panācām iepriekš. Tāpēc es balsošu pret šiem diviem grozījumiem. Un savu nostāju arī jums paskaidrošu. Jautājums ir par degvielas apli, tātad kuģu degvielas aplikšanu ar uh, Eh, nodokļiem. Tas veicinās vienkārši kuģis iegūt degvielu ārpus Eiropas Savienības, kur tā nav tā aplikta ar nodokļiem. Līdz ar to eh, Eiropas Savienības konkurētspēja tiks mazināta. Degviela tiks iepirkt ārpus Eiropas. Un eh, tāpat izmaiņas būs operacionālās izmaiņās un līdz ar to ilgtermiņā. Domāju, ka mēs neredzēsim īpašas izmaiņas CO2 izmešu samazinājumā. Tāpat. Mēs arī neveicināsim pārī, pārēju no šī uz citiem transporta veidiem, tāpēc balsošu pret pirmo un trešo grozījumu. Kams kungs, Kramerkungs, jā, protams, ka tie principi, par kuriem mēs runājam, ir ļoti jauki, bet, kad jāsāk šos principus īstenot, tad parādās vesela virkne pretargumentu. Mēs jau nolēmām uh, direktīvā par eiro viņietēm internalizēt ārējās izmaksas, un tagad mums beidzot ir radusies iespēja to darīt. Un mēs zinām, kāda ir situācija ar konkurenci. Uh, ka arī eh, dzelzceļš ir iesaistījies emisiju tirzniecībā un maksā nodokli. Vācijā tie ir 19%, un arī uz līdzsabiedrībām tas attiecas. Katru gadu te runa par 30 miljārdiem, ko gaisa satiksme saņem no Eiropas nodokļu maksātājiem, un šobrīd atteikties no šī nodokļa nav pareizais brīdis. Uh, Jo tieši tagad, tieši šajos grūtajos laikos, kur mazais cilvēks ne tikai Grieķijā, bet arī Itālijā, Francijā, Vācijā ir spiests ciest, maksāt par krīzi, vai tiešām tagad mēs teiksim cilvēkiem, jā, bet tagad tu lido varbūt vienreiz gadā, varbūt divreiz gadā, bet Tev vienalga ir jāmaksā nodokļi, lai šie biežie lidotāji, miljonāri, vadītāji varētu lidot pa lēto. Nu, tā taču nedrīkst. Mums tieši šajos krīzes laikos ir jārunā par privilēģiju likvidēšanu privileģētajiem un vienlīdzības iedibināšanu. Kāpēc cilvēku masas maksā nodokļus par šiem dažiem atsevišķajiem, bieži lidojošajiem, kuriem tāpat ir nauda viņu biznesa lidojumiem. Mēs pat iedomāties nevaram labāku laiku kā tagad tikt vaļā no šīs netaisnības. Un, protams, ka mēs nevaram cīnīties ar klimatu pārmaiņām, ja mēs neko nedaram satiksmes jomā, tāpēc mums ir vajadzīga godīga konkurence, uh, Jā, nu var jau teikt, ja tas patiešām ir tik slikti, palīdzēsim mazajam cilvēkam, tiksim no uh, PVN uh, nodokļa vaļā attiecībā uz dzelzceļu, no citiem nodokļiem, lai mazais cilvēks varētu vismaz pa lēto braukt ar vilcienu, bet nekas tāds vispār pat nav dzirdēts. Tomēr tās būtu alternatīvas, kas novestu pie sociālās domāšanas, pie taisnīguma. Uh, Tālāk, grozījums numur 24 debakerkungs, tas ir ļoti jauki, viss ir kārtīgi formulēts, bet tas būs iespējams tikai tad, ja mēs to risināsim internacionāli. Mums ja, ja mēs runājam vienkārši par kaut kādu pasaules līmeni, mums neizdevās tikt galā ar šo jautājumu šādi attiecībā uz aviācijas jomu. Un ir skaidri jāpasaka, Eiropai ir pietiekami liela vara. Mums ir 500 miljonu cilvēku un līdzsabiedrības, kas veic lidojumus uz mūsu valstīm. Tās netiek apliktas ar degvielas nodokļiem, bet tam tomēr ir jāuzpildās, kad tās dodas, piemēram, atpakaļ uz ASV. Un kā gan rastos kādi konkurences kropļojumi, ja mēs šo jomu sāktu Eiropas līmenī regulēt? Es neredzu te nekādus konkurences kropļojumus. Eiropa ir ļoti liela, un visi, kas lido pie mums, vēlas doties arī atpakaļ, un, un viņiem ir jāmaksā degvielas nodoklis, kad viņi uzpildās, un es vēlos, lai jūs piekrītat mūsu nostājai. Kroka kungs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben eine Paldies, priekšsēdētāji! Mēs piedzīvojam ekonomikas un finanšu krīzi, bet es skatos, ka mēs turpinām rīkoties tāpat, kā mēs esam iesākuši. Un uh, es skatos, vai uh, tiesība akti uh, kaut ko dara šīs krīzes pārvarēšanas jomā, un šāda tiesība akti ir ārkārtīgi būtiski. Uh, bet es domāju, ka uh, pašlaik uh, tas, kas tiek ierosināts enerģētikas nodokļu jomā, nav īsti nepieciešams krīzes pārvarēšanai, un attiecīgi man grozījumi atspoguļo šo nostāju. No. Paldies, vai kāds no komisijas vēlas komentēt? Nē? Ir pārstāvis no komisijas zālē. Es tikai jautāju, vai jūs vēlaties kaut ko komentēt. Zivko kungs. Paldies. Patiesībā man sauc Živkovs. Paldies, ka devāt man vārdu. Vēlējos tikai pāris vārdos komentēt tos uh, galveno diskusiju punktu. Kādēļ komisija neierosina aplikt ar nodokļiem uh, aviācijas un jūras transportu? Uh, Mēs jau esam komentējuši to, vēl papildus varu norādīt, ka komisija uzskata, ka šai uh, direktīvai, enerģijas nodokļu direktīvai ir jātiecas uz uh, tām nozarēm, kas nav iekļauts Eiropas uh, uh emisiju tirzniecības sistēmā un uh, 2012. gada tās, šis nozars būtu iekļaujams. Uh, Attiecībās jūras transportu būtu rūpīgi jāizvērtē, kāda ietekme nodokļiem varētu būt uz šo nozari. Uh, starptautiskajā jūrniecības uh, iniciat, organizācijā nav šādu iniciatīvu, bet komisija ir gatava veikt ietekmes novērtējumu un atbilstoši nākt klajā uh, ar uh, likumdošanas priekšlikumiem 2012. gada 3. ceturksnī, ja nav nekāda progresa joprojām starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Paldies! Paldies! Uh, Atgādinu kolēģiem, ka mēs rīt balsosim par šo atzinumu un ekon komiteja balsos par to 24. janvārī. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šīs pēcpusdienas darba kārtību un pēc apmēram 10-15 minūtēm sāksies koordinātoru sanāksme, kad visi koordinātori būs sapulcējušies šobrīd pasludinu sēdi par slēgtu un lūdzu neaizmirstiet balsošanas kartītes rītā.